Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, aicinu visus ieņemt vietas. Vēlamies turpināt mūsu sanāksmi. Please be seated. Ieņemiet lūdzu vietas. I would like to give a very warm welcome to His Excellency. Gribētu sveikt mūsu vidū viņa ekscelenci šeihu um, Mohamedu bin Abdul Haman bin Jasim Althāni, kas ir premjerministra vietnieks un ārlietu ministrs Katārā. Prieks jūs redzēt, jūs esat jau kādreiz pie mums viesojies, mums ir bijusi ļoti laba viedokļa apmaiņa jau vakardien pēcpusdienā. Kā jūs visi zināt, Jaunākie notikumi Līča reģionā rada bažas, īpaši paturot prātā plašāku kontekstu ar aizvien pieaugušu spriedzi starp ASV un Irānu vairāk nekā jebkad iepriekš ir nepieciešams deeskalēt situāciju, lai nodrošinātu stabilitāti tuvajos austrumos un visā pasaulē. Jūs, ekscelence, mēs gaidām ar nepacietību jūsu viedokļu uzklausīšanu attiecībā uz esošās krīzes statusu, attiecībās starp jūsu valsti un pārējām partneru valstīm no Līča Arābu valstu sadarbības padomes. Mēs zinām, ka blokāde ir bijusi nopietna ietekme uz Katāras ekonomiku. Kopš krīzes sākuma Eiropas Savienība un parlaments ir pieņēmuši po neutrālu pozīciju un atbalstām Kuveitas mediācijas centienus līča krīzes ietvaros. Gribētu īpaši izcelt, un es to minēju jau tad, kad arī jūsu partneri bija šeit ka esošā, ka tātad kohēzija līča arābu valstīs ir būtiska, lai nodrošinātu stabilitāti reģionālu sadarbību. Šai krīzē ir tieši ietekme uz konfliktiem reģionā un visā pasaulē. Un nopietnumā ir īpaši svarīgi atsaukties uz strateģisko attiecību nozīmi starp Katāru un Eiropas Savienību ne tikai politikas un drošības jomā, bet arī trīniecībā investīcijā uh, investīciju jomā un enerģētikas jomā. Aicinātu jūs sniegt jaunāko informāciju attiecībā uz šīm attiecībām un to attīstību kopš sadarbības uh, nolīguma, kas tika parakstīts gandrīz pirms diviem gadiem. Vēlreiz sveicu jūs mūsu vidū, sveiciens jūsu vēstniekam, kurš ļoti bieži viesojas Eiropas parlamentā. Un redzēsiet, ka daudzi kolēģi šodien ir ieradušies mūsu sanāksmē, un ārlietu ministrija, ārlietu komitejas locekļu vārdā gribētu sveikt arī ITRE pārstāvs un Bušoja kungu, kurš mums ir pievienojis. Lūdzu, jums vārds, kungs. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par laipno ievadu. Gribētu jums visiem, ekscelences, pateikties par to, ka esat mani uzaicinājuši šodien šeit uzrunāt ārlietu komiteju Eiropas parlamentā. Gribētu vēlēt jums veiksmīgu mandātu laiku, sasaukumu, un, ja drīkst, sākumā īsi paudīšu savus ievadu komentārus, un tad ar prieku uzklausīšu jūsu jautājumus un komentārus. Esmu ieradies Briselē, lai apmainītos ar jums par viedokļiem par Katāras un Eiropas Savienības partnerības virzīšanas priekš un stiprināt sadarbību reģionālajos jautājumos, kā daudz no jums jau zinās. Katāra ir neliela valsts visai um, saspringtā reģionā, tomēr esam viena no drošākajām valstīm pasaulē. Globālā līmenī no nu, mums tiek sagaidīts, ka mēs uh, atvieglojam dialogu starp rietumiem un austrumiem. Varbūt jūs nezināsiet, ka Katāra ir īstenojuši progresīvu iekšējo politiku vairāku desmitu gadu garumā. Esam uh, Uh, strādājuši, radījuši mantojumu visās jomās, esam izveidojuši mūsu izglītības sistēmu no nulles un, nu, da, uh, mūs atbalsta daudzas uh, rietumu uh, Uh, valstis, sievietes ir priekšā vīriešiem, Al-Jazeera uh, ziņo tīkls uh, attīstās un Katāras līdzsabiedrība ir viena no visaugstāk vērtētajām līdzsabiedrībām pasaulē. Aicinu jūs mums pievienoties 2022. gadā, kad mūsu valstī notiks pirmais pasaules kauss, kas būs nepieciešama uh, nepieciešams tāds stimuls mūsu reģionam. Mēs uzskatām, ka uh, tuvo, tuvie austrumi un tuvo austrumu attīstība ir mūsu attīstības mērķis. Uh, ir jānodarbina jaunieši, kas uh, citādi varētu pievērsties bīstamai uh, ideoloģijai. Tādēļ sadarbībā un partnerībā ar Eiropas Savienību esam 11 miljoni bērnu, kas bija pametuši mācības, ir atgriežušies skolās. Mēs redām darba iespējas 5 miljoniem jauniešu un Katārai ir kopīgas vērtības un prioritātes ar Eiropas Savienību - miera, drošības un uh, labklājības uh, jomā mūsu reģionā. Uzskatām, ka pasaulē ir savstarpēji saistīta tādēļ uh, tuvo, reģ, uh, tuvo austrumu attīstība vai neveiksmes ietekmēs visu pasauli ar Eiropas Savienību, tieši tāpat kā jūsu veiksmes vai neveiksmes ietekmē mūs. Un tā, lai to nodrošinātu, būtu nepieciešama turpināt sadarbību un daudzpusēji risinājumu mūsu reģionā. Mūsu primārais izaicinājums ir nodrošināt mieru, stabilitāti, kas tiks atjaunot tikai tad, kad visas reģiona valstis, uh, tuvajos austrumos vienosies sadarboties, lai panāktu vienošanos par svarīgākiem izaicinājumiem. Tas ir būtiski svarīgi mums visiem arī šeit un šodien, jo esošais uh, stre, um, stresainā situācija uh, starptautiskais terorisms ietekmē situāciju arī Eiropā. Plašākie kopējās drošības nolīgumi tiem jāietver visas reģiona valstis, lai miers būtu efektīvs. Katāra aicina visas tuvo austrumu valstis noteikt saistošu drošības nolīgumu veiksmīgam tuvo austrumu uh, uh, miera vienošanās būtu jābalsta uz drošības principiem, atbilstoši konfliktu risināšanai, pārvaldībai, suverenitātes ievērošanai un līdztiesībai starp locekļiem, kā arī saistībām neiejaukties valstu iekšējos jautājumos drošība. Tuvajos austrumos ir cieši saistīta ar starptautisko mieru un drošību. Uh, Mums nepieciešams Eiropas Savienības diplomātiskais atbalsts, lai visas tuvo austrumu valsts mums pievienotos, uh, sēstos ap galdu, atjaunotu pasaulē kārtību, tiesiskumu un valstīm būtu jāuzņemas atbildība. Katāra turpinās uh, strādāt pie uh, spriedzes mazināšanas tuvajos austrumos, jo mēs ticam saistībām un dialogam. Pavisam nesen panācām um, izrāvienu miera sarunās Dohā, vairāku gadu garumā, pie kā strādājām, un tas būs uh, solis miera panākšanai Afganistānā, un ceram, ka um, tas nesīs arī rezultātus. Augstu vērtējam Eiropas Savienības centienus uh, mēģināt uh, nodrošināt mieru un stabilitāti mūsu reģionā. Lielas paldies! Thank you, Your Excellency, for your introduction. Paldies, Jūsu ekscelence, par šiem ievadvārdiem. Vēlētos jums uzdot jautājumu, vai jūs vēlaties atbildēt uz kolēģi komentāriem pa vienam, vai uzklausīties vairākus jautājumus uzreiz? Nu, tā kā jums ārtāk atbild viņa ekscelence. Labi, tad tagad būs politisko grupu pārstāvis. Pirms Mihāls Kālērs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu rīcībā ir laiks līdz pusi 12. Paldies, esmu šeit. Labajā pusē esat sveicināts, ministrs kungs, mūsu komitejā vēlos iesākumā atsaukties uz divām lietām, kuras jūs pieminējat. Es augstu vērtēju Audžazīra angļu ziņas, bieži tās skatos. Tā kā tās nāk no šī reģiona, tad uh, es um, jūtu, ka es esmu labi informēts. Tad paldies, kas sniedz ieguldījumu šajā kanālā. Un es arī bieži izmantoju jūsu pieminētās Katāras aviolīnijas. Tas ir ļoti kvalitatīvs. Bet eh, pievēršoties tagad attiecībām ar jūsu arābu kaimiņiem un Irānu, mums ir zinām pašreizējā situācija tā saskaņā ar jūsu viedokli ir uh, ceļš uz risinājumu, kāds jūs skatījumā ir starptautisko sarunu vedēju vidutāju lomas sadalījums. Ir Irānas eh, eh, gaisa telpa netālu no jums, bet par Lībiju jautājums. Kā jūs uzskatāt eh, no jūsu puses, ko jūs atbalstāt un kāds tam ir pamatums, jo mēs dzirdam arī ziņas par to, ka Katāra atbalsta dažu spēkus Libiju. Un vēl jautājums par palestīniešiem. Es tā dzirdu, ka jūs esat eh, iesaistījušies ar UNRA, un es to augstu vērtēju. Vai jūs varat uh, apstiprināt, ka jūs finansiāli arī turpmāk atbalstīsiet UNRA. Paldies. Sociāldemokrāta vārdā Marija Rēna, lūdzu. Paldies. Ministra kungs. Mums ir ciešas attiecības cilvēktiesību komitejā un Katāra ir parakstījusi vienošanos ar mums cilvēktiesību jautājumos par to esmu gandarīta. Taču biju ļoti pārsteigta, ka tika izziņots jauns līkums par eh, runas brīvību Katārā. Tur atkal tiek ierobežota šī izteiksmes, eh, izteikšanās brīvība cilvēkiem, par kuriem tiek uzskatīts, ka viņi kritizē par kritizē savu valsti, vai viņi atrastos tajā brīdī savā valstī vai ārpus tās. Un sots uh, ir cietumsos 3 līdz 5 gadi. Manā skatījumā šis jaunais likums ir negatīvs vēstījums runas brīvības kontekstā Katārā. Katrā ziņā vēlējos jums norādīts mūsu lielo pārsteigumu un arī uz to, ka mums cilvēktiesību komiteja ir grūti konstruktīvi sadarboties ar Katāru, tā kā to darījām iepriekš, ja šis likums tiks saglabāts spēkā. Paldies! Paldies, Marija Rene! Riņu grupas vārdā Natālija Vazolūdzu. Paldies, priekšstādātā! Paldies, ministrs kungs, kas esat mūsu viesis šodien. Runājot par Katāras diplomātiju, tā aktīvi darbojas daudzās jomās. Tā ļoti aktīva arī jautājumā, kas Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi Sahel reģionā. Daudzus gadus Dohas sarunu kārta meklē nemilitārs risinājums Sahel krīzei un, protams, mēs varam vienoties par to, ka ir svarīgi izveidot valsti šajā konfliktu skartajā zemē. Eiropas Savienības eh, dalībvalsts nosūta savus karēvjus, kas cīnītos uh, Sahel reģionā, arī lai apkarotu uh, džihādišu sēru, kas apdraud arī Eiropu. Es gribētu zināt, kāda ir Kataras nostāja par džihādistu grupām, kas darbojas Saharā. Vai jūs mums priekšā varat nosodīt viņu darbību un norādīt to, ka apsūdzības saskaņā ar kurām Katāras finansējums nonāk uh, uh, Sahara, Sahela islāmistu rokās, ir nepamatoti. Tā ir nepareiza informācija. Marijāni kungs lūdzu ideja grupas vārdā. Paldies priekšstādātāji. Ministru kungs, esmu šeit man diezgan grūts attiecības jūsu valsts. Es esmu tur devies vairāk kārt, ir tāda modernistiska tendence, eh, kas ir saistoša, jūs to eh, izcelēt, taču daži žurnāls Francijā ir norādījuši arī citu seju jūsu valstī, ka eh, jūs valstī ir cilvēki, kas finansē terorismu Sīrijā, jūs bijāt Saudarābijas, Turku un ASV pusē šajā operācijā, bet mans mīļākais jautājums, ko jūs reāli esat finansējuši Sīrijā? Vai jūs turpināt to darīt? Un šodien kāda ir jūs, nos, jūs nostāja par šo valsti? Otra lieta, kur pieminēja Marija Arēna, ir runas brīvību ierobežošais likums, kas ir šokējošs. Jo šodien no vienas puses. Uh, jūs uh, izvēršat ar vien vairāk konferenču par presbrīvi, bet no otras puses, lūk, ir šāds likums. Kas man traucē jūsu valstī ir šie dubultie standarti un tā teroristisko operāciju finansēšana Sīrija un arī Lozē kundze jums uzdev jautājumu par teroristisku inf, uh, organizāciju uh, um, finansēšanu Sahela reģionā, un tur taču Francija nosūta savus karēvišus. Zaļo grupas vārdā Langen kundze. Es runāšu vāciski. Äh, Jā, liels paldies par uh, to, kas ieradies. Es uh, arī gribētu zināt, uh, kā jūs saskatāt jūsu pašreizējo un turpmāko lomu Sīrijā. Vēl viens jautājums. Jūs runājāt par tuvo austrumu eh, plānu, par šo saucamo mm, Trumpa plānu, eh, kopā ar Ēģipti un Saudarābiju jūs to apsveicāt. Ko jūs šeit saskatāt tik pozitīvu, ka uh, tas būtu apsveicami? Tātad pirmais par Sīriju un tad uh, Trumpa plāns. Paldies, kolēģis kundze, Fotīgas kundze, lūdzu. Paldies, jūsu ekscelence, esat sveicināts AFET komitejā. Gribētu uzzināt jūsu viedokli par prezidenta Trumpa miera plānu tuvo austrumu mieram, lai panāktu um, diskusijas starp Izrēlu un Palestīnu. Un vai jūs lūdzu varētu pastāstīt Kāds ir jūs viedoklis par citas Galfa val, līča valsts nostāju par šo lietu? Paldies. Un goja grupas vārdā Vilenoeva kundze. Ministro, lāk. Lielas paldies priekšādātāji, paldies arī ministram. Protestu kriminalizēšana ir kļuvusi par tādu modernu parādību, un daudzās vietās tas balstās gan uz tradīcijām, gan arī uz likumiem. Tas mūs uztrauc, jo te ir runa par vārda brīvību un par pamatiesībām. Mēs gribētu zināt, kā, kāda jūsuprāt ir situācija jūsu valstī. Uh, Um, ASV um, sniedz atbalstu uh, šai um, bēgļu organizācijai Palestīnā, un uh, Katāra ir kļūsi par vienu no desmit uh, lielākajiem donoriem šajā aģentūrā. Es gribētu zināt, kur tieši nonāk šis finansējums. Tātad šeit ir runa par ANO aģentūru Palestīnas bēgļiem, un tā tika izveidota jau 1949. gadā, lai palīdzētu palestīniešiem, kas ir devušies prom. Mēs rādzām, kā ASV un citi mēģina šīs aģentūras darbu ietekmēt un mēģina domāt un strādāt pie bēgļu atgriešanās. Uh, Ja ir runa pār šo darbu uz vietas, jo īpaši pār tā saucamo Trumpa plānu, mēs gribam zināt, vai eh, Katārā turpinās nodrošināt finansējumu tādā pašā līmenī kā iepriekšējos gados, un vai tā atjaunos eh, savu līgumu ar UNRWA aģentūru. The... Lielas paldies! Tā bija pirmā jautājuma kārta no politisko grupu pārstāvju puses, vai jūs vēlētos atbildēt uz jautājumiem, kas šeit izskanēja? Sorry, es atvainojos, ja dažs jautājums eh, palaida garā. Ja tā ir, tad vienkārši pasakiet man to. Mēģināšu atbildēt uz katru lietu. Pēc kārtas sākšu no. Tā, eh, kas saistīts ar Katāras blokādi, šī sisija Pirmkārt, pirmkārt tātad šis uh, strīds ar GCC ir bijis problēmās visam reģionam. Katāra ir šīs blokāts upurs, nu jau gandrīz trīs gadus. Mēs augstu vērtējam centienus, kurus uh, izvērsa Kuveitas emīrs, lai risinātu šo krīzi un panāktu risinājumu. Tātad. Um, novembrī sākām diskusijas ar Saudi Arābiju, tad mēs bijām cerību pilni, taču, diemžēl, divus mēnešus vēlāk mēs piedzīvojām to, ka Saudārābija uh, nepiedalījās vairs sarunās bez kāda paskaidrojuma un mēs aicinām ar vien jebkuru no bloķējošajām valstīm sēsties pie sarunu galda, lai panāktu risinājumu šai krīzē. Taču mēs saprotam ļoti labi, ka zaudētājs šajā krīzē ir viss reģions un tā iedzīvotāji. Uzvarētāji nebūs šai krīzē. Mēs visi varam kļūt par uzvarētu tad, ja mēs risinām šo krīzi tādā veidā, kas mūs aizsargā no šāda veida konflikta nākotnē. Galvenā problēma līča valstīs, runājot par to, kas nosarps ar Katāru, Saudārābiju un apvienotajiem Arābu Emirātiem, ir tāds, ka mēs ceram, ka viņi ļaus eh, veselēm saprātam viņus pārņemt un eh, pārtrauks savu propagandu pret Katāru. Runājot par Katāras attiecībām Irānu, kas arī ir mūsu tuvs kaimiņš, mm, tas arī lielā mērā ietekmē lietas eh, reģionā un arī attiecībā ar ASV. Katarai labas kaimiņa attiecības ar Irānu. Irāna ir pavērusi savu gaisa telpu, savus ostas preču piegādēji, arī mūsu cilvēku pārvietošanās iespējām, kad blokāde sākās, mēs atbalstām jebkādu palīdzību no jebkuras valsts īpaši pirmajās blokādes dienās. Mēs vēlamies redzēt mūsu reģionu stabilu, mēs nevēlamies, lai būtu konflikts starp Irānu un ASV, jo ASV ir arī mūsu spēcīgākais un strateģiskākais uh, sabiedrotais. Katāra no vienas puses ir ļāvusi izvietot lielākās ASV bāzes reģionā, un otrs pusē ir labas attiecības ar Irānu. Mēs smagi strādājām, kad e, krīze sasniedz kulmināciju, mēs vēlamies runāt ar visām iesaistītām pusēm, būt par vidutājiem, lai nodrošinātu diplomātisku risinājumu. Un mēs ar vien ceram, ka šo konfliktu var atrisināt diplomātiskiem, diplomātiskām metodēm. Tad mm, izskanēja jautājums par tirzniecību. Katārā tā, tā kā tas ir saistīts ar šo tēmatu, var teikt, ka vairums no mūsu lidmašīnām lido pāri Irāns gaisa telpai, ir citas lidmašīnas, kas patiešo lido no Katāras uz Kuveitu pāri Irākai preču piegāde notiek vai nu ar pagājus, vai arī mēs to saņemam Mohamed ostā. Šī osta kopš blokādes sākuma ir atvērta un tās pārziņā tagad ir 27% tirzniecības reģionā un mēs vēlamies ostu paplašināt. Protams, ka šī krīze beigsies un bloķējušās valstis eh, atgūs veselo saprātu, tad mēs piedzīvosim eh, tirzniecības uzplaukumu šajā reģionā nākotnē. Runājot par cilvēktiesību jautājumu Katārā un šo likumu, kur jūs pieminējāt, pieminējāt, kas jūs skatījumā vēršas pret runas brīvību. Nekāda Katārs nodoms nebija vērsties pret runas brīvību. Gluži otrādi, mēs iestājāmies par runas brīvību Katārā, iestājāmies par to arī ārpus Katāras. Šis likums, diemžēl, tika pārprast tā, ka, eh, ka tas, lūk, vēršas pret runas brīvību. Patiesībā tā mērķis ir vērsties pret dezinformēšanu jo šis fenomens dezinformēšana novērojams ne tikai mūsu reģionā, bet visā pasaulē. Kā apliecinājums tam, ka šis likums nevēršas pret visiem, kas kritizē Katāru, var teikt, ka šis likums Katārā arī tika kritizēts un neviens tāpēc netika nenonāca tiesas priekšā. Šī propaganda par šo likumu, diemžēl, sākās līdz ar uh, blokādi pret Katāru. Es varu jums apliecināt, ka šī likuma mērķis nav mazināt uh, runas brīvību, un mēs uh, esam gatavi uzklausīt ierosinājumus, kā mēs varam uzlabot situāciju, un esam apņēmušies situāciju uzlabot, ja tas tā būtu vajadzīgs. Runājot par reģionāliem jautājumiem. Pirmkārt, eh, vēlos sākt ar Lībiju. Katāra ir bijusi stingra savā nostājā kopš Herātas vienošanās 2015. gadā, ka vienīgais saziņas kanāls un vienīgais atbalsts, kas uh, tiks sniegts, eh, nāks no leģitīmās valdības, kas ir starptautiskā sabiedrības atzīta. Mēs paliekam pie šīs nostājas, mēs turpinām mūsu sarunas un mūsu saziņu ar GNA, un mēs nosodām eh, jebkādu militāro darbību, ko īsteno pensionātais ģenerālis Haftar kad viņš sāk savu ofensīvu uz Tripoli. Mēs esam viņiem pastāvīgi teikuši, ka tam ir jāpieliek punkts un Lībijai jārod politisks risinājums. Mēs redzam, ka tagad ir mobilizējusies starptautiskā sabiedrība pēc tam, kad eh, mēnešiem turpinājās šis militārais konflikts, uzbrukums Tripoli, bet Mēs novērojam šo iesaisto pusi, kas nav ievērojusi starptautiskās vienošanās, uh, pārkāpju pamieru, par kur vienošanās ir bijusi Brī Berlīnē un Maskavā, un neviena no šīm vienošanām nav ievērnota. Uh, Tripoli vakal, uh, vakar tika bombēta, un Haftars ir arī uh, Eh, citas eh, pilsētas bombardējas, un mēs neredzam nekādu īpašu darbību pret to. Ir jāievieš embargo, mums ir jāpanāk, ka cilvēki apsēž pie sarunu galda un apspriež savu liktini bez ārvalstu iejaukšanās. Mēs atbalstīsim šo procesu un eh, atbalstīsim Berlīnas procesa rezultātu. Mēs visumā iestājāmies par stabilitāti Lībijā. Tagad atbildes jautājumu par Palestīnas, par Palestīnu un Izraels Palestīnas konfliktu un mūsu atbalstu UNRVA. UNRVA. Katāra ir bijusi viens no lielākiem atbalstītājiem palestīniešiem. Mēs esam snieguši savu ieguldījumu vai nu ar ANO aģentūru starpniecību, vai arī ar uh, to programmu starpniecību, kuras īstenam kopā ar uh, ANO aģentūram. Katāra ir viens no lielākajiem donoriem UNRWA lai uh, papildinātu to, tos līdzekļus, kur tagad pietrūkst, jo savu atbalstu atsauca ASV. Izraels Palestīnas konflikts mums ir uh, ļoti svarīgs, un mēs vēlamies atbalstīt cilvēks, lai viņi varētu atgriezties savā valstī mums ir citas uh, programmas, kuras mēs īstenojam Izrēlā vai Rietum, Jordānas rietum, rietumkrastā mēs ceļam skolas vai uh, mājokļus cilvēkiem, nodrošinām viņiem degvielu, elektrību, īpaši Gazas joslā, nu jau veselu pusotru gadu, uh, pirms pusotra gada. Uh, elektrība ir pieejama vairs nevis tikai pusotru stundu dienā, bet vesels astoņas stundas dienā. Runājot par ASV prezidenta Trumpa tuvo austrumu miera plānu, mēs uh, augstvērtējam jebkuru iniciatīvu, kuras mērķis ir atrisināt Izraels un Palestīnas konfliktu. Taču Šādam plānam ir uh, jāatbilst starptautiskajām normām, un tāda ir bijusi Katars nostāja. Mēs vadām sarunas ar ASV administrāciju. Mēs veicinām to, lai izrēlieši un palestīnieši iesaistītos tiešās sarunās, un mēs vēlamies, lai tas vainagotos ar mieru. Taču nedrīkstam ignorēt arī to faktu, ignorēt to faktu, ka arā valstis ir vienojušās par arābu miera iniciatīvu, un viņu skatījumā tas ir labs pamats sarunu vadīšanai. Mēs turpināsim sniegt uh, atbalsta padomu visām iesaistītām pusēm. Mēs turpināsim atbalstīt palestīniešus, lai viņi tieši iesaistītos ar izrēliešiem. Mēs uh, darīsim to, kas mūsu ziņā, lai arī ASV pārstāvju tieši runāt ar palestīniešiem darīsim visu, kas mūsu spēkos miera vārdā. Atbildes jautājumu par Sīriju. Es domāju, ka viens no godājamajiem deputātiem šeit uh, jautāja, kāda ir Katārs loma Sīrijai vai Katāra ir finansējusi teroristiskās organizācijas Sīrijā. Nē, Katāra to nekad nav darījusi, nepārprotam atbild. Mēs jau no paša sākuma esam bijuši nepārprotam. Mēs atbalstām Sīrijas tautu, vai nu sniedzot humano atbalstu mm, ar dažādu organizāciju starpniecību. Mēs viņiem sniedzam attīstības atbalstu pār par vienu mil, viens miljons bērnu bēgļu nometnēs saņem izglītību ar Katāras fondu atbalstu. Mēs varam atbalstīt Sīrijas eh, opozīciju, ja mēs esam aliansē ar citiem. Svarīgi, lai Eh, vairākas valstis sniegt savu ieguldījumu. Mēs nodrošinām to, ka mūsu process, mūsu līdzekļi nenonāk nekādām ekstrēmistiskām, teroristiskām organizācijām. Ir mēģinājumi eh, graut revolūcijas eh, mērķi Sīrijā. Ja lielākais terorists e, Sīrijā ir brutālais režīms Sīrijā, kas jau gadiem nogalina pats savu tautu, un starptautiskai sabiedrībai, diemžēl, nav izdevies glābt Sīrijas tautu. Runājot par Katārs lomu Sahelā vai un par to, kāda ir Katārs nostāja par džihādistu grupēm, mēs esam pret jebkādiem šāda veida džihādistiskiem grupējumiem katrs no jums varat paskatīties uz Katāras nostāju, kas ir publiskota. Mēs nosodām jau kādu veidu operācijas, ko īsteno Sahēlā vai jebkurā citā reģionā teroristiskas organizācijas. Katar savos oficiālajos paziņojumos atbalstām Sahelu valstis tieši sniedzam atbalstu to spēju vairošanai, tas attiec gan uz Mali, gan uz Burkina Faso, gan citām valstīm Sahelā. Katara turpinās sniegt savu atbalstu, turpināsim palīdzēt šo valstu valdībām īstenot reformas, lai panāktu lielāku stabilitāti viņu valstīs. Uh, uh I, I Šiet, uh, ka esmu atbildējis uz vairumu jautājumu. Colleagues, we have Kolēģi, ir atlikušas piecas minūtes, un tad, nu, situācija ir mazliet sarežģīta. Es vēlētos dot vārdu vairāk runātājiem, bet eh, ne visiem. Diemžēl visi nevarēs izteikties. Pirmā Zovko kundze. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī ministrām. Es izteikšos angliski. Es eh, vēlētos. Uh, apsveikt visu, ko dara Katāra attiecībā uz informācijas deratikalizāciju. Šeit ir runa par tādu ļoti jutīgu brīdi. Varbūt mēs varētu likt uzsvaru uz Eiropu un uz Rietumu Balkāniem. Mums ir bijušas problēmas ar Alžazīra, jo Alžazīra sniedza nepareizas ziņas par Bosniju un Hercegovinu. Uh, Vai jūs esat gatavi ar to tikt galā? Vai jūs varēsiet vērsties pret šo nepareizo informāciju, ko sniedz Alžazīra? Mēs pašlaik cīnāmies ar viltus informēšanu par Rietumu Balkāniem, un tāpēc šis jautājums ir vēl jo vairāk svarīgs. Mums ir jādomā arī par ārvalstu kaujiniekiem, un šajā jomā uz vienu iedzīvotāju tādu ir visvairāk. Varbūt eh, savās mājās jūs varētu mēģināt risināt šos jautājumus. Paldies tagad, Kalī kundze. Paldies! Es tikko atgriezos no Dohas, kur bija sociālo mēdīju fórums, un cik tā saprotu, tad uh, jums ir problēmas ar to, ka ārvalstis iejaucas eh, šādos jautājumos, bet, protams, var priecāties arī par progresu cilvēktiesībās un sieviešu jautājumos. Es eh, gribēju pajautāt, kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz blokādi, cik tā saprotu, cilvēki tiek arestēti, un vienlaicīgi mums ir arī um, žurnālisti, kas ļoti cieši Saudierābijā tik līdz, kā viņi vēlas kaut ko uh, pastāstīt, tā pret viņiem vēršas. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kāds ir pašreizējais status, kas ir panākts. Paldies tagad Rīsas kundze. Paldies priekšādātāji. Pavisam īsi, tāpēc, ka laika nav daudz. Man ir divi jautājumi, uh, vēstnieka kungs. Uh, pasaules čempionāts futbolā pēc diviem gadiem. Kāda ir pašreizējā situācija? Kas tiek darīts attiecībā uz uh, emigrējošo strādnieku darba apstākļiem uh, celtniecības darbos? Vairākas asociācijas uh, cilvēktiesību jomā ir nosodījušas šo situāciju. Es zinu, ka Katāras varas iestādes kopā ar FIFA uh, ir sagatavojuši ļoti garu pasākumu katalogu, kas jau tiek īstenots. Šķiet, ka 22 pasākumi tika izziņot janvāra beigās. Kas notiek ar kontroli? Un uh, vai uh, tiek nodrošināta šo darba apstākļu uzlabošana? Es uh, darbojos arī vīdes komitejā un Jūs uh, apsolījāt, ka jūs nodrošināsiet oglokļa neutralitāti. Es labprāt jūsos uh, klausos, bet īsti nesaprotu, kā jūs to panāksiet. Uh, Vai viss ir kārtībā attiecībā uz saules paneļiem? Kā jūs tieši rīkosieties? Man informēja, ka mūsu viesis eh, Palestīnas ārlietu ministrs jau gaida pie zāles durvīm. Varbūt jūs varētu īsi komentēt šos eh, trīs jautājumus, kas tika uzdoti. Un, protams, ka mēs nevēlamies, lai mūsu viesis tik ilgi gaidītu. Pirmkārtām par Alžēzīra un um, Balkānu reģionā. Esmu pārliecināts, ka deputāte ir informēta par um, mediju lomu. Mēs Katārā nodrošinām to, lai mediji būtu brīvi. Mēs esam gatavi ar viņiem tieši apspriesties. Mēs esam valdībā, mēs neiejaucamies Alžazīras politikā. Iespējams, ka tad mēs būtu sev ietaupījuši daudzas problēmas attiecībās bloķējošām valstīm. Bet uh, uzskatu, ka Alžazīrā ir profesionāla komanda, kas var tikt galā ar šīm situācijām, var uzsākt dialogu, kas varētu gal galā dot rezultātus. Aicinu jūs viesoties Katārā, lai paskatītos, kāds progress ir panākts, un varbūt jūs arī panāksiet eh, iespēju, kā ar viņiem apspriesties tieši attiecībā uz uh, darbinieku tiesībām un apstākļiem attiecībā uz pasaules čempionātu. Mēs esam daudz ko izdarījuši pēdējā laikā. Mums ir partnerība ar daudzām starptautiskām organizācijām. Esam kopumā uzlabojuši arī uh, situāciju dažādās valdības aģentūrās, lai panāktu, ka šīs tiesības tiek īstenotas. Cik tālu saprotu, tad uh, šis progress arī tiek atainots. Mēs nevēlamies valdībā pieļaut to, ka kaut kādā veidā tiktu mm, nodarīts pāri šiem viestrādniekiem, kas izbūvē e, pasaules čempionātam vajadzīgās struktūras. Oglekļa neutralitāte pasaules čempionātā. Uzskatu, ka Katāra ir panākusi ļoti labu progresu ja ir runa par klimatu pārmaiņām un oglekļa neutralitāti. Mēs pašlaik būvējam vienu no lielākajām um, saules stacijām. Iepriekšējos ziņojumos mēs a, uh, esam arī redzējuši, kā esam uzlabojuši šo situāciju, tad, kad mēs pieteicāmies rīkot šo pasaules čempionātu. Uh, Visi stadioni ir uzbūvēti, un mēs vēlamies arī būt uh, draudzīgi videi un pēc iespējas mazāk samazināt oglekļa pēdu. Par blokādu runājot, es jau iepriekš par to izteicos. Mēs uh, ceram, ka viņi patiešām um, atgriezīsies pie saprāta, ceram, ka viedums beigās uzvarēs. Valdībām šajā reģionā vajadzētu turpināt sadarboties. Katra valsts, protams, ir suverēna, katrai ir tiesības pieņemt savu lēmumu. Mēs eh, ceram, ka šī atbildes jums šķiet apmierinoša. Un, nu, protams, ka mēs arī vēlamies panākt risinājumu pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies, Jūs ekscelence, liels paldies par šo viedokļu apmaiņu, lai jums jauks brauciens mājās un cerams, ka tiksimies vēlreiz ārlietu komitejā.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 not taking break, huh? You know. <laughs> Colleagues, without. Kolēģi, bez eh, liekas kavēšanās mēs eh, gribētu turpināt darbu. Lūdzu, apsēdieties. Un eh, esam pievērsušies tagad septītajam darba kārtības punktam. Vēlamies sirsnīgi sveikt eh, viņa ekscelenci Rijādu Almalikī, kurš ir Palestīnas ārlietu ministrs un eh, arī atbildīgs par ekspatriāciju. Jūs iepriekšreiz um, tikāties ar mums šķiet 2016. vai 2017. gadā, kad mūsu komiteju vēl vadīja Elmārs Broks. Es vēlētos arī sveikt vēstnieku Beļģijā. Viņš arī ir ļoti bieži viesis mūsu komitejā. Uh, Ministra kungs, jūs esat Briselē, lai konsultētos ar Eiropas Savienību par ASV miera plānu un par turpmāko ceļu uz priekšu tuvo austrumu miera procesā. Mēs gribētu cirtēt jūsu viedokli, gribētu zināt, kāda ir Palestīnas pašpārvaldes um, nostāja attiecībā uz šo miera plānu. Tāpat arī mēs gribētu zināt, kādu lomu jūs varētu spēlēt tuvostru miera procesa atjaunināšanā, kā arī kā varētu nodrošināt eh, tiešas attiecības starp Izrēlu un pašpārvaldi. Mēs eh, tikko tikāmies ar Katārs ārlietu ministru. Tagad tiekamies ar jums, un vēlāk mums būs arī viedokļa apmaiņa ar Izraels vēstnieku Eiropas Savienībā. Un tad arī mūsu šī rīta sanāksme būs beigusies. Vēlreiz eh, liels paldies, ka ir dāties, un tagad vārds jums. Paldies! Priekšādātāji, kodāmie komitejas deputāti! Liels paldies, ka esat man uzņēmuši tik kritiskā laikā, kad mums ir jāvirzās uz priekšu, lai nodrošinātu mieru. Un tāpat arī mums ir Jāsaprot, ka šis konflikts visu laiku ir turpinājies. Kāpēc jums par to vajadzētu uztraukties? Daži iespējams norādīs, ka ir citi daudz svarīgāki konflikti, kuriem uz Eiropu ir tiešas sekas. Citi savukārt norādīs, ka Eiropai nav vajadzīgās varas, lai ierosinātu reāls izmaiņas, tad kāpēc vispār kaut ko darīt? Es savukārt varētu norādīt, ka nācijas liktenis, kas veselu gadsimtu ir cietusi, kas ir cietusi no tiesību atņemšanas, ir patiešām pelnījis jūsu uzmanību. Mums vajadzētu paskatīties, kā Izraels okupācija kopš tās pirmsākumiem ir uh, mēģinājusi ieslodzīt palestīniešus zonās, kur uh, Viņi jau iepriekš dzīvoja. Tāpat arī mēs redzam, ka Izrēļi vēl ar, va, vēl ar vien vairāk mēģina pārņemt šīs okupētās teritorijas un mēģina panākt, lai tur būtu pēc iespējas mazāk palestīniešu. To var saukt konkrētā vārdā - koloniālisms. Tas ir viens no nicināmākajiem fenomeniem Eiro cilvēces vēsturē. Vēlos jums arī atgādināt, ka Šī ir visielgusīgākā uh, krīze kopš ANO dibināšanas, un tāpat arī tā ir ļoti ielgusi kā bēgļu krīze. Tā ir visgarākā okupācija mūsdienu vēsturē. Vēlos jums arī pateikt, ka Jeruzalemē vienmēr būs īpaša vieta visu ticību cilvēku uh, sirdīs un prātos. Šāda līdzās pastāvēšana un tās izdošanās varētu palīdzēt arī citiem reģioniem. Ja jums eh, Izraela liekas svarīga, jums vajadzētu palīdzēt tai atbrīvoties no okupējošas varas īpašībām, cenšoties eh, kontrolēt miljoniem palestīniešu likteni. Ja ar to visu nepietiek, jums eh, vajadzētu arī paskatīties, ko jūs eh, šeit mēģinat eh, pret ko jūs mēģināt iecietīgi izturēties un kā tas varētu izvērsties nākotnē. Mēs arī redzam, kā starptautiskās tiesības lēnām sabrūk, un tāpat arī eh, daudzpusējā kārtība vairs netiek ievērota. Tiek būvēti cietokšņi, ņemot vērā sarežģīto situāciju, kādā mēs pašlaik dzīvojam. Uh, Šie nocietinājumi ir tikpat spēcīgi, cik spēcīga ir mūsu kopējā apņēmība. Ja mūsu apņēmība eh, sadarbēs, tie sabruks. Ja mēs būsim gan spēcīgi, tad šie nocietinājumi mūs aizsargās vairākas paudzes. Jūsu vēsture vairāk nekā citos kontinentos ir jums iemācījusi, ko eh, cilvēki var paveikt, ja viņi vēlas, un ko viņi var paveikt, ja viņi uh, ir ļauni. Jums eh, pāstori ir iemācījusi, cik svarīgs ir miers un arī to, ka brīvībai nav aizstājēja. Miers ir jāveido savstarpēji vienam otru cienot. Šī savienība tika izveidota eh, to vēloties brīvām un suverēnām nācijām. Šī brīvība un suverenitāte daudzkārt ir panākta ar ļoti lieliem zaudējumiem. Vajadzētu turpināt šo pozīciju un vajadzētu to piemērot arī šim konfliktam. ASV administrācijas piedāvātais plāns balstās uz ideju, ka Izrēlai ir vajadzīga drošība, un tāpēc mums ir jāatsakās no savas suverenitātes. Tas noteikti nedos mieru, tas arī nenodrošinās mieru. Un tas noteikti nevar tikt saukts par divu valstu risinājumu. Plāns nelegalitāti sauc par nerealitāti, un tas arī aicinā mums to akceptēt. Nelegālas apmetnes, nelegāls šoks, nelegāla aneksija tā kļūs par mūsu pastāvīgo realitāti. Tā nepieliks punktu okupācijai, drīzāk šī okupācija turpināsies uz visiem laikiem. Es vīzija, kas ir palīdzējusi veidot starptautisku konsensu ar divām suverēnām valstīm, tā skaitā arī Jeruzalemi, balstoties uz 1967. gada robežām, nav pagātnes recepte, tas ir ceļš uz priekšu. Vīzija nav nepareiza. Tas, diemžēl, e, diemžēl tas viss netiek aizsargāts ar mūsu pašu līdzekļiem. Pašreizējā Izraels valdība bieži e, lielās, ka okupācija neizmaksā dārgi. Viņi uh, pauda tikai priekšrocības, savukārt mēs saskaramies ar dramatiskām sakām. Uh, Viņi saka, ka viņi var nodrošināt normālu dzīvi lielākajā daļā vietu un, un uh, gandrīz visu laiku. Viņi var arī nodrošināt normālas attiecības ar pasauli. Viņi var priecāties par ekonomisko izaugsmu un tā tālāk. Nav nekādas uh, cenas nelegālu apmetņu būvēšanai mūsu zemē, mūsu māju uh, sagraušanai un mūsu cilvēku nogalināšanai. Viņi var nelegāli sagrābt mūsu zemi, mūsu resursus, diktēt mūsu dzīves, un viņi par to netiek saukti pie atbildības. Šī Izraēļa nesodāmība ir dramatiski ietekmējusi miljoniem palestīniešu dzīvi mm, gadu desmitgadēm ilgi, bet tā ir arī mainījusi Izrēlu. Tā ir stiprinājusi šo apmetņu kustību un uh, atbalstījusi visus tos, kas vēlas rīkoties nelikāli. Daži saka, ka viņi ir labi draugi Izrēlē. Mēs uh, pret to nevēršamies, ja vien viņi uh, ar to nedomā, ka Izrēlē ir tiesības kolonizēt mūsu zemi. Izrēla divus miljonus palestīniešu vēl ar vienu tur blokādē. Izraela arī nodrošina nesodāmību līderiem, karavīriem un apmetņu iedzīvotājiem, kas uh, pieļāva visus šos noziegumus. Neviens uh, nedrīkst uh, teikt, ka šie noziegumi nav notikuši. Tāpat arī mēs nezinām, cik tālu tas viss ies. Tas nav veids, kā panākt mieru, tas arī nav veids, kā panākt drošību. Ik viens, kas veicina Izraels nesodāmību, sagrāja miera izredzes. Izraēlas eh, nelegālo mm, darbību um, akceptēšanai nav nekādu argumentu. Jūs nevarat pieprasīt atbildīgumu visur, izņemot Izrēlu. Tas noteikti nav ilgtspējīgi, tas arī nav ticami. Tas nav taisnīgi. Un Protams, ka tas nekādā veidā arī nepalīdz uh, mieram. Vai Eiropas uh, Savienība tiešām var visu dabūt? Eiropas Savienība veicināja divu valstu risinājumu balstoties uz 67. gada robežām laikā, kad Palestīna, Izrēla un pat ASV vēl nepieturējās pie šādas vīzijas. Un tāda eh, pakāpeniski tas kļuva par starptautisku konsensu. Eiropas Savienība ir ļoti būtisks partneris gan Izrēlē, gan Palestīnai. Tā ir rīki, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskiem noteikumiem un mieram, ja vien tā vēlas tos izmantot. Arī parlamentam ir vajadzīgie instrumenti, tam ir vārā. Un tāpēc tam ir arī jāuzņemas atbildība nedrīkstētu būt nekādu izņēmumu attiecībā uz Izrēlu. Nelegāla rīcība ir nelegāla, neskatoties uz to, kas eh, šo rīcību veids. Un eh, vienalga, kurš to darītu, eh, viņš ir jāsauc pie atbildības. Ja mēs pašlaik nerīkosimies, kā mēs panāksim to, ka Izrēla neaniktēs Palestīnas zemi. Galu galā tā ir bijusi Izrēlas vēlēšana kampaņas centrālā tēma. Visa finanšu sistēma balstās uz to, ka um, zemes pievākšana ar spēku nav pieļaujama. Vai Eiropā vienkārši noskatīsies, kamēr tas viss notiks? Kamēr Izraela sagraus visas miera izredzes, Eiropas Savienībā vajadzētu rīkoties ne tikai tāpēc, ka tā atbalsta divu valstu risinājumu, ko anektēšana noteikti sagrautu, uh, Bet um, Eiropas Savienība arī parasti vēršas pret anektēšanu ne tikai Palestīnā, bet arī citur. Izraela izmanto visus iespējamos rīkus, lai turpinātu savu okupāciju un vēlas turpināt šo vienas valsts diskriminējošo realitāti. Mums vajadzētu izmantot eh, visus līdzekļus, lai veicinātu šo divu valstu realitāti, proti vajadzētu atzīt Palestīnas valsti, balstoties uz 67. gada robežām. Šāda veida atzīšana noteikti veicinātu brīvību, taisnīgumu un mieru. Mēs arī saprotam, ka mums pašiem ir jāuzņemas atbildība, mums arī ir pienākumi miera uzturēšanā. Mēs eh, paši esam apņēmušies nebūt vardarbīgi, un mēs esam gatavi turpināt šo miera procesu un turpināsim arī ievērot šo apņemšanos. Esam gatavi atsākt sarunas. Balstoties uz eh, starptautiski atzītiem noteikumiem un tiesībām protams, ņemot vērā arī starptautiski atzītu varu, un vēlamies to darīt nekavējoties. Tieši tāpēc mēs aicinām Eiropas eh, Savienību sniegt savu atbalstu, lai mēs varētu organizēt starptautisku mieru konferenci, kas mums ļautu sasniegt šo mērķi. Mums ir vajadzīga jūsu palīdzība. Lūdzu, nenovērtējiet par zemu to, ko jūs varat izdarīt. Lūdzu, nenovērtējiet par zemu to, cik eh, svarīga ir jūsu balss. Un galu galā tiem, kas teica eh, mieram Palestīnā un Izrēlā, šī balss ir jāsadzird. Mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts tagad daudz vairāk nekā jebkad iepriekš. Jūs eh, nevarat arī novērtēt par zemu upuru skaitu, ko jūs varētu eh, šeit izglābt. Tāpat arī miers noteikti varētu izglābt mūsu likteni. Pirms 75 gadiem cilvēks izveidē, izveidoja šo eh, daudzpusējo kārtību, lai veicinātu taisnīgumu un mieru, lai nepieļaut, ka kaut kas tāds vēlreiz atkārtojas, un domājot par labāku nākotni. ANO un tās harta, starptautiskā tiesa, Ženēvas konvencijas, eh, starptautiskā cilvēktiesība deklarācija, izredzes par starptautisko kriminālu tiesu, tas viss izriet no šīs sākotnējās idejas. Tieši šādā veidā eh, cilvēce eh, triumfēja pār ļaunumu. Ja mēs tagad upurēsim šīs idejas Palestīnā, tās tiks apdraudētas arī visur citur. Mieram ir jā, jātriumfē reģionā, kur tā tik ilgi nav bijis. Ļausim Izrēlē un Palestīnai dzīvot blakus vienai otrai mierā un drošībā ar atzītām robežām kur abas nodrošina vienādas tiesības saviem pilsoņiem. Abām šīm valstīm ir jābūt brīvām un suverēnām. Nevajadzētu būt tā, ka viena ir atkarīga no otras. Abām valstīm ir jābūt partnerēm, tām ir jāuzlabo savas eh, mm, kaimiņa attiecības, mm, lai nākotnē tās vienmēr būtu labākas. Lielas paldies, Jūs ekscelencei, liels paldies, ministra kungs, par jūsu runu. Domāju, ka Te bija ļoti daudz dažādu ierosmju. Ja mēs pieturēsimies pie atvēlētā laika, tad varēšu dot vārdu visiem, kas ir pieteikušies, bet um, maksimums ir divas minūtes. Dosim vārdu kā pirmajam Pinedas kungam, kurš ir delegācijas vadītājs attiecībām ar Izrēlu, bet viņa nav klāt. Labi, tad grupas vispirms un pirmais Mihēls Gālers. Lielas paldies, paldies arī ministram! Domāju, ka lielākā daļa Eiropas politiķu patiešām nožēlo, ka šī amerikāņu administrācija ir atteikusies pat no vēlmes kļūt par godīgu starpnieku Izraels-Palestīnas konfliktā. Es eh, domāju, ka tas nepalīdzēs ilgtermiņā nec Izraels, nec Palestīnas interesēm. Es eh, saskatu šeit perspektīvu taisnīgam risinājumam tikai tād, ja ASV un Eiropas Savienība eh, strādātu uh, kopā ar Izrēļiem un palestīniešiem, lai panāktu dzīvotspējīgu divu valstu risinājumu. Šeit eh, Trumps prezentēja plānu, bet, eh, diemžēl, tas eh, nebija ieguldījums um, procesa turpināšanā. Pašreizējā situācija ar administrāciju ASV turpinās, un es gribētu zināt, ko mēs varētu darīt, eh, kādi konkrēti pasākumi būtu iespējami, lai um, padarītu šo spriedzi vieglāk izturamu. Kādas būtu jūsu um, idejas attiecībā uz turpmākajiem soļiem? Iespējams, ka ir jānogaida vienkārši jauna politika no Vašingtonas. Paldies Mihēlam Galeram, tagad eh, Marija Arena. Paldies priekšādātāji par jūsu runu. Es domāju, ka mēs visi varam būt eh, viensprātis, ka šis eh, plāns ir provokācija palestīniešiem. Vēlos arī norādīt, ka tas ir eh, apvainojums pasaules kārtībai, tātad daudzpusēji kārtībai un visiem tiem, kas tiešām tic šai daudzpusējībai un starptautiskām tiesībām, un galgulā tam tic arī Eiropa. Šorīt Mēs eh, tikāmies ar Katāras eh, premjeru, un viņš mums norādīja, ka šis eh, plāns varētu tikt apspriests. Uzdod jautājumu. Kā tas ir iespējams, ka jūsu sabiedrotie Arābu valstīs neizsakās skaļāk par šo plānu, ko prezentēja Trumps? Paldies! Paldies! Pirms došu vārdu nākamajam runātājam, vēlos norādīt, ka runātāju saraksts ir slēgts. Vienkārši vēlos dot vārdu visiem, kas bija jau pieteikušies, un tagad ir vēl vairāk kandidātu, bet tas vienkārši nav iespējams. Austrēvičijus kungs riņu grupa. Paldies, priekšādātāji! Ministra kungs! Mēs, protams, atzīstam, ka miera sarunas ir iestrēgušas jau desmitgadēm ilgi, un līdz šim nav panāks nekāds progress. Varbūt mums ir jābūt optimistiskākiem attiecībā uz jaunajām paudzēm, uz um, bērniem. Ministra kungs, skata, sk mēs skatāmies Palestīnas uh, pašpārvaldes uh, televīziju, un bērniem māca skaitīt antisemītiskus dzējoļus. Uh, slavināt mocekļus un nomēnot eh, ebrejus, saucot viņus par visa nežēlīgākajiem radījumiem pasaulē. Ministra kungs, kādu paudzi gan mēs eh, sagaidām jūsu reģionā? Tad, kad viņi tiks pie varas un kad viņiem būs iespēja pieņemt lēmumus, varbūt jums vajadzētu pārskatīt šo propagandu pret eh, Izrēlu un pret ebrejiem. Varbūt ir jāveido tāda paudze, kas eh, spētu un gribētu saprast savus partnerus un sēdēt pie sarunu galda. Paldies, Petras! Ideja grupa nevēlējās izteikties, tad tagad zaļie. Langzīdens kundze. Liels paldies par jūsu komentāriem! Lielas paldies par jūsu runu. Arī mans jautājums attiecas uz tuvu austrumu miera plānu. Es viņu saucu par Trumpa plānu. Domāju, ka tas ir eh, tāds pavisam neveiksmīgs plāns. Nu, varētu jau teikt, ka tas ir pozitīvi šajās eh, sarunās starp Izraēlu un Palestīnu atkal ir uh, kaut kas iekustējies, vai uh, no jūsu puses uh, Izrēla un uh, Izraels un Palestīnas eh, sarunas ir pavisam izgāzušās? Vai būs iespējams šīs sarunas atkal atsākt? Vai nebūs eh, tā, ka abas puses eh, nespēs atrast šādu labu risinājumu, kur tiktu ņemtas vērā starptautiskās tiesības un noteikumi. Tātad, kāda ir jūs, kāds ir jūsu viedoklis par Trumpa plānu un par uh, eh, starptautējām attiecībām starp Izrēlu un Palestīnas uh, pašpārvaldi. EKR grupa nav koordinātora, tāpēc varu dot vārdu Roisina kungam. Roisenkungs. Es esmu klāt arī kā Izraels delegācijas līdzpriekšādātājs. Un EKR grupas vārdā izteiksies cits um, pārstāvi savukārt es izteikšos kā delegācijas vicepriekšēdātājs. Jums tagad ir vārds, lūdzu runājiet. Paldies, eh, priekšēdātāji. Ministra kungs, man ir ārkārtīgi liels eh, prieks jūs redzēt mūsu vidū. Gal galā, ja kaut kas ir vajadzīgs, tad tas ir dialogs, dialogs ar mums, bet galvenokārt dialogs starp Izrēļiem un palestīniešiem. Jūsu premjers norādīja, ka viņš ir gatavs vest sarunas, ja Izrēla vēlas kļūt par sabiedroto mieram. Mums šķiet, ka tas ir solis pareizajā virzienā. Vienīgais, e, ko mēs esam dzirdējuši, ir e, tas, ka viņi nebija ar mieru ar šo miera plānu, un, protams, ka šie uzbrukumi no gāzes nekādā veidā nepalīdz. Protams, ka Izrēlē ir jāsargājas no šiem raķešu uzbrukumiem. Vai jūs būtu gatavi atteikties no tā, ka jūs uh, distancējaties no Hamas uh, vardarbības? Vai jūs būtu gatavi atteikties arī no visiem šiem teroristiskajiem grupējumiem. Es gribētu jūs aicināt sēsties pie sarunu galda, iepriekš neuzstādot nekādus priekšnosacījumus. Tātad, eh, citiem vārdiem sakot, es gribētu vienkārši aicināt jūs sēsties pie sarunu galda un sākt sarunas. Vai jūs būtu gatavi to darīt vai nē? Goja grupa Vila Noeva. Paldies, priekšādātāji! Labrīt, ministra kungs! Vēlās paldies, ka esat eh, mūsu vidū! Pašlaik situācija ir ārkārtīgi smagā Palestīnas tautai, un šī situācija tikai pasliktinās. Iepriekšējās desmitgadēs mēs redzam, ka tas ir radījis ārkārtīgi daudz ciešanu, starptautisko tiesību pārkāpumus un uh, cilvēktiesības. Šis uh, plāns, kas ir ticis prezentēts, ir īsts apvainojums, un tas mēģina vienkārši runāt pretī starptautiskajām tiesībām. Uh, Palestīnas eh, tauta no tā ārkārtīgi cieš, un tam būs arī smagas sakas Eiropas Savienībai un arī visai pasaulē. Šīs plāns mēģina legalizēt uh, okupāciju, kas runā pretī starptautiskām tiesībām, tāpat arī te ir runa par dažādu zonu anektēšanu un ir, eh, protams, uh, arī jāsaprot, ka ekstrēmi labējie Izrēlā par to jau runājuši gadiem ilgi. Te ir runa par uh, palestīniešu bēgļu pārvietošanu un par Palestīnas okupēšanu. Protams, ka mums ir jānodrošina teritorijas kontinuitātē, mums ir jāsaprot, ka vis, vismaz 15% no Palestīnas vēsturiskās teritorijas arī būtu jāsaklapā. Mēs mūsu politiskajā grupā vēlamies um, norādīt, ka tas ir turpinājums apartīdam, un tas turpinās jau kopš 73. gada. Eiropas Savienības ārpolitikas ārējais pārstāvis Joseps Borels ir aicinājis vērsties pret jebkādu vienpusēju rīcību, kas runā pretī starptautiskajām tiesībām. Un gribēju jums jautāt, ministra kungs, kādi būtu šie priekšnosacījumi, lai varētu sākt sarunas un lai varētu sākt strādāt pie divu valstu risinājuma. Paldies! Thank you for the EP. Paldies! Bazesko kungs ETP grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Prieks jūs atkal redzēt, ministra kungs! Ministra kungs! Es uh, uzskatu, ka jūs šodien visai agresīvi uzvedaties, ja tā drīkstu teikt. Tas mums um, atņem cerības, ka sarunas varēs turpināties. Manuprāt, tā gan ir vienīgā izeja un viena no pēdējām iespējām panākt mieru tuvajos austrumos. Palestīnai jāsaprot Izraels drošības vajadzības no vienas puses, un, protams, Izrēlē ir jās, jāsaprot arī jūsu vajadzības. Bet Izrēlas pozīcija nemainās, jūsu pozīcija tikpat neelastīga, nu, mieru neizdosies panākt. Tādēļ mans priekšlikums būtu sekojošs. Es kā bijušais uh, valsts vadītājs uh, no valsts, kas atzina Palestīnas valsts statusu, jums ir jāved sarunas. Jāsaprot Izraels teritoriālās problēmas, kuras nevar pieņemt pārmaiņas attiecībā uz iedzīvotāju sastāvu. Jums jāsaprot, ka Palestīnas bēgļi nevar mainīt iedzīvotāju sastāvu. Ja gribat atklāti runāt par šo jautājumu, manuprāt, šis jautājums ir jāpārunā. Robeža jautājums ir jāpārunā. Un teritoriju maiņa. Thank you. We come to our final free speech. Paldies. Pēdējie trīs runātāji Intie kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministram par uzrunu. Viena lieta, kas mani parasti sanikno, nu, ja varu tā visai agresīvi runāt, runāt par Palestīnu, Izrēlu, un tad jā, beigās jānostājas kāda pusē. Man parasti nepatīk nosāsties kāda pusē, jo tas nozīmē, ka esmu pret kādu pro-palestīnietim būt ir eh, anti-Izrēla un pretēji. Tādēļ es parasti runāju par to, ka esmu par mieru vai pret mieru. Un mums, runājot par mieru, manuprāt, Trumpa piedāvātais plāns bija pļauka sejā. Dažādos veidos. Tādēļ es jums gribētu jautāt, var jau būt, ka es, eh, sas, mans jautājums sasaucas ar kolēģi jautāto, pirmais nākamais spēramais solis, kāds būtu jūsuprāt no Eiropas Savienības puses? Ko mums darīt? Otra lieta, tas varbūt nav saistīts ar Trumpa nostāju, bet ar Izraels un Palestīnas jautājumu. Vēlēšanas Palestīnā. Kā izskatās šobrīd situācija attiecībā uz vēlēšanām? Vai ir kādi šķēršļi? Jo galu galā vēlēšanas ir Uh, zīme tam, cik stabilē demokrātija attiecīgajā valstī. Paldies, Vaimas kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Ārlietu ministra kungs Elma Likī. Iepriekšējā sasaukuma laikā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, kurā bija aicināti droši atgriezt Izrēlas uh, civiliedzīvotājus un atgriezt Izrēlā divu um, militāristu mirstīgās atliekas, kas, ko, kas atrodas pie Hamas. Un uh, pagājušajā gadā ANO pieņēma 2474 rezolūciju par civiliedzīvotāju aizsardzību militāros konfliktos un pazudušām personām. Un tur atkārtot tiek apstiprināts to, cik svarīgi, ka ģimenēm ir jāzina, uh, kas noticis ar viņu pazudušajiem ģimenes locekļiem. Hamas to pārkāpj, kā jūs ļoti labi to zināt. Palestīnas iestāde, ko jūs darāt, tātad Palestīnas pašpārvalde, ko jūs darāt, lai pārliecinātos, ka šie civiliedzīvotāji, kas uh, pret viņu gribu tiek turēti Gazā, lai viņi tiktu atgriezti Izrēlā? sarkanais krusts cenšas, bet tiek pārkāpti jau kādi morāles principi un starptautiskās tiesības. Un kas tiek darīts, lai atgrieztu Hadara Goldena un Aran Šola mirstīgās atliekas, viņi tika nogalināti un Hamas nolaupīja viņu mirstīgās atliekas. Kas tiek darīts šajā jautājumā? Paldies, Nikolis! Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies par uzrunu, ministra kungs! Piekrītu Izrēla nedrīkst uzvesties, kā viņi to dara. Un, manuprāt, ASV nedrīkst sniegt šādu bez nosacījumu atbalstu Izrēlai, bez Eiropas Savienības piekrišanas, bet paturot prātā notiku, notikušo. Ja domājam par Eiropas Savienības uh, nākotnes rīcību, kā mēs varam mēģināt panākt miermīlīgu risinājumu, mums nešķiet, ka divu valstu risinājums nav iespējams Vai jums nešķiet, ka mums vajadzētu iet uz vienas valsts risinājumu, mēģinot panākt līdz uh, vienlīdzības starp palestīniešiem un izrēlēšiem, um, pilsoni tātad uh, pamatiesības visiem un uh, bēgļu atgriešanu? Paldies! Nobeigumā Izabela Visela Līmā. Mums ir paldies priekšādātāji, ministra kungs, liels paldies, ka esat mūsu vidū. Es eh, vēlējos jums jautāt. Šķiet, ka šo jautājumu jau uzdeva, bet eh, es eh, gribēju šeit tomēr mazliet to detalizēt. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par šo divu valstu risinājumu, un es gribētu arī zināt, vai jūs būtu gatavi uzsākt sarunas ar Izrēlu, neuzliekot nekādus priekšnosacījumus. Lās paldies! Vai, ministra? Premjera kungs jautājumi daudz un dažādi. Došu jums vārdu 10-15 minūtes aptuveni. Mēģiniet atbildēt uh, pēc iespējas uh, uz jautājumiem, uz kuriem varat atbildēt. Lūdzu! Sākumā pēdējais jautājums, kas izskanēja. Jā, esam gatavi uzsākt tiešas sarunas ar Izraelu bez priekšnosacījumiem. Jā, pilnīgi skaidrs. Ja vien mēs pietur, pieturēsimies pie vecajiem atsauces punktiem, ko pasaulē ir pieņēmusi - starptautiskās tiesības, ANO rezolūcijas un starptautiskā leģitimitāte. Ja situācija būs šāda, tad esam gatavi. Jautājums sekojušies, vai mums ir partners otrā pusē, par to es ļoti šaubos. Esam daudz gadu garumā mēģinājuši, centušies, bet šķiet, ka iespēja mums netiek dota. Divu valstu risinājums. Vai tas vairs nav spēkā? Nu, šķiet, ka Netanjahu mēģina iznīcināt šo risinājumu, radot jaunus faktus, mainot uh, reālo situāciju un padarot uh, šo divu valstu risinājumu par neiespējamu. Viņš iet uz priekšu un mūsu visus virza uz vienas valsts risinājumu, bet tas nāks visiem par sliktu. Kādēļ tā? Jums šķiet, ka Izrēla pieļaus palestīnieši šajā vienā valstī ar vienlīdzīgām tiesībām, kā vienlīdzīgus pilsoņus, demokrātiskā sistēmā, nu, jūs jokojat noteikti. Izraela nekad to nepieļaus. Un kas tad beigās notiks šajā vienas valsts risinājumā? Aparteida sistēma. Tas pats, kas šobrīd mums ir rietum krastā. Aparteida sistēma. viena valsts ar divām sistēmām. Viena sistēma ebrejiem un viena Palestīnas arābiem. Tas ir tas, kas šobrīd ir rietumkrastā, un ar vienas valsts uh, sistēmu mēs to tikai legalizēsim. Manuprāt, Izrēla to jebkurā gadījumā nepieņems, bet viņi šobrīd uz to iet. Tas, ka viņi runā par aneksāciju 53% rietumkrasts Jordānijas ielējas, uh, Uh, lielākajai daļai uh, nometņu, viņi iet uz vienas valsts risinājumu. Un kas beigās notiks? Šajā vienas valsts risinājumā būs 6,7 miljoni Palestīnas arābu un 6,7 miljoni Izraēlas e- ebreju. Un tad problēma būs ar demogrāfiju. Es atgriezīšos pie jūsu jautājuma cienītais. Uh, problēmas būs ar demogrāfiju, un mēs uh, ļoti ātri būsim vairākumā. Vienas valsts risinājumā, demokrātiskā uh, sistēmā, tad mums vajadzētu būt vadītājiem. Un pēc diviem gadiem visticamāk šīs vienas valsts sistēmas premjers, nu, sauksim pa Izraelu vai kā nesau, tad viņš būs, viņu sauks Muhameds. Vai jums tiešām šķiet, ka Izraela to pieņems? Nekādā gadījumā. Tad, nu, viņiem labāk mēģināt aizsargāt uh, un iet uz šo divas, uh, val, divu valstu risinājumu, ja viņiem ir veselais saprāts, ja viņi vēlas panākt mieru reģionā. The two-state solution. Divu valstu risinājums. Protams, Tas vēl aizvien ir dzīvotspējīgs priekšlikums. Pasaulē ir uh, viensprāts par divu valstu risinājumu. Vai mēs gribam pazaudēt šo um, vienprātību kaut kā vārdā, kā mums nav? Ja šāda ideja ir, vienprātība ir, iesim uz to, strādāsim. Uh, Necelsim gaisa pilis par kaut ko, kā mums nav. Visa pasaule mūsdienās atbalsta divu valstu risinājumu. Esam 50 gadus strādājuši, lai šo vienprātību panāktu par divu valstu risinājumu. Tikai ASV un Izrēla tās ir divas vienīgās valsts uz pasaules, kas iebilst pret šādu risinājumu. Vai mēs viņiem ļausim mūs sakaut? Iznīcināt divu valstu risinājumu, kam ir starptautiska vienprātība un atbalsts, kaut kā vārdā, kur mēs nezinām, pie kā mūs tas novedīs, aparteida sistēmas, vai tas ir tas, ko mēs gribam. Un atbildot daudziem uzdotiem jautājumiem, ko darīt, mums ir jāstrādā, lai aizsargātu divu valstu risinājumu. Ir jāstrādā, lai tas tiktu saglabāts. Un mums jāsaprot, kā to īstenot. Bet kāda veida divu valstu risinājums tas būs? Nevis divas valstis, kā to redz uh, Trumps vai Netanjahu pilnībā demitalizēts, uh, fragmentēts, uh, bez uh, suverēnām tiesībām. Nē, suverēna demokrātija. Palestīnas valsts, balstoties 67. gada robežām ar Jeruzalemi kā galvaspilsētu. Tas ir tas, ko mēs gribam. To mēs saucam par divu valstu risinājumu, nevis kādu citu definīciju. Nu, ja tā, tad strādāsim. Uh, jums ir iespējas to panākt. Jūs, kā Eiropas parlaments, to varat izdarīt. Strādāsim šādu divu valstu risinājumu vārdā, un tad jūs redzēsiet, jums Palestīnā būs partneris. Jo tas būtu tas labākais risinājums visiem. Bet arī, ja runājam par divu valstu risinājumu, jūs kā eiropieši atzīstat Izraels valsti, kas šajā formulā iztrūkst ir jāatzīst Palestīnas valsts. Jā, Rumānija savulaik atzina Palestīnas valsts status. Citas valsts to vēl nav izdarījušas. Ja vēlaties saglabāt divu valstu risinājumu, ja vēlaties tiešām iestāties pret šo aneksiju rietumkrastā, tad jums ir jāspēr solis uz priekšu un jāspiež jūsu valstis atzīt Palestīnas valsti. Tas ir vienīgais priekšnosacījums lai mēs spētu vienlīdzīgi runāt uh, ar Izrēlu pie sarunu galda. Pretējā gadījumā vai varat iedomāties, ka mēs esam vienlīdzīgi okupācijas iet, ietveros. Lai es uh, dotos prom no Ramallas, uh, man vajadzēja iegūt uh, atļauju no Izraels. Tad man būs viņiem jālūdz arī atļauju, lai dotos pie sarunu galda. Tās nav sarunas, kas balstītas vienlīdzīgiem noteikumiem. Ir jābūt vienlīdzīgiem nosacījumiem vienlīdzība, gan neatkarība suverēnās valstīs. Tad vedīsim sarunas par visiem šiem jautājumiem. Tas ir svarīgi. Pretējā gadījumā zinām, kāds būs rezultāts. Tas sākās jau Madridē, konferencē. Mēs gājām uz priekšu un redzam, kur esam. Nekur neesam. Neesam nonākuši nekur, jo jūs jau zināt, ka nav vienlīdzības šajā jautājumā Līdztiesības nav. Izrēla ir okupējušais spēks. Viņi nosaka visu, un mēs, palestīnieši, tiekam okupēti. Mēs nevaram būt šāds, šād, šāda puse, kam netiek dotas vienlīdzīgas iespējas, ja mēs runājam par vienlīdzīgiem sarunu partneriem, līdztiesīgiem sarunu partneriem. Tādēļ, ja mēs domājam par labākajiem nosacījumiem sarunām, Pirmā lieta, kas jādara valstīm, kas nav atzinušas vēl Palestīnas valsti, tas būtu jāizdara. Un jānosaka, ka divu valstu risinājums ir tas labākais risinājums, kā pamats sarunām starp Izrēlu un Palestīnu. Ja vēlaties sarunas, redzēsiet, ka Palestīna uzreiz pieņems jūsu uzaicinājumu un būs gatava sēdēt pie šī sarunu galda. Jā, mums ir bažas par jauno paudzi. Gan Palestīnā, gan Izrēlā. Mēs strādājam jaunās paudzes labā. Tas miers, ko mēs gribam, tas ir viņiem. Tas nav mums. Tas ir ļoti svarīgi. Tādēļ, lai mēs spētu to panākt, mums ir jāstrādā godīga miera vārdā. Godīgs miers nozīmētu, ka okupācijai jābeidz un uh, palestīniešiem ir jābūt iespēja pašnoteikties. Izraela nevar būt okupējušais spēks, kas tajā pašā laikā paziņo, ka viņi ir demokrātiski. Jūs nevarat būt demokrātija, ja jūs tajā pašā laikā okupējat citu cilvēku dzīves, ticību un nākotni. Un mums, kad gribam runāt ar mūsu jauno paudzi. Tad, kad viņi dodas uz skolu, viņi redz Izraēlas armiju. Pārvietojoties no vienas pilsētas otru, viņi redz um, nometņu iedzīvotājus. Un viņi redz mūrus. Tā ir tā realitāte, ko redz katru dienu Palestīnas jaunā paudze. Kā mēs varam viņus pārliecināt, ka viņiem nākotnē būs iespējas – ja mēs nenojauksim šīs sienas un mūrus, kas mūs šķir no Izrēlas, ja mēs neļausim viņiem būvēt mieru starp abām pusēm. Tas ir svarīgi. Look, at the end of the day, you know. Nu, beigu beigās Mēs jau nesakām nē, tāpēc vien, lai iestātos pret kaut ko. Mēs esam gatavi iesaistīties, ja vien rodas iespēja. Trumpa plāns, tad, kad tas radās, un tad, kad tika runāts par uh, to, ka palestīniešiem tiktu liektas tiesības uz savu valsti, un uh, naratīva kā tāda tiek atņemta, atņemta tiesības uz savu valsti, suverēnu valsti, un Izrēlai savukārt tiek dota pilnīga kontrole par savu suverenitāti, savu drošību, savu teritoriālo integritāti gan zeme, gan jūra, gan gaisa telpa. Ko jūs domājat, ka palestīnieši pieņems? Pirms dažām dienām Netanjahu uzrakstīja rakstu Izrēlas laikrakstā. Viņš ļoti skaidri teica, ka nosacījumi, kas tika noteikti palestīniešiem, būs brīnums, ja palestīnieši varēs šos nosacījumus izpildīt. Un pat, ja gadījumā šis brīnums notiktu un palestīnieši spētu šos priekšnosacījumus izpildīt, tad Izrēla būs tā, kas lems, vai Palestīniešiem ir tiesības būt pašnoteikties, pat nerunājot vēl par valsti. Un pat, ja jebkurā brīdī nākotnē Izraela dos uh, tiesības pašnoteikties, palestīniešiem viņi jebkurā brīdī varēs iejaukties un ieiet šajā teritorijā, ja Izraela uzskatīs, ka drošība tiek apdraudēta. Nu, beidziet. Kurš šajā telpā ir gatavs būt uh, par šādas uh, valsts pilsoni. Neviens to negribēs, es to varu jums garantēt. Un neviens arī Palestīnas pusē nav gatavs šādu pazemojumu pieņemt. Nēsam zemāki par nevienu no jums. Mēs vēlamies, lai attieksme pret mums būtu identiska, kā pret jums. Gribam tiesības, cieņu, brīvību. Gribam neatkarīgu valsti, un esam apņēmušies panākt mieru ar Izrēlu, balstoties uz vienlīdzīgiem nosacījumiem. Mums tas ir ļoti svarīgi. Un tieši tādēļ lūdzu nepalaidiet garām šo iespēju, mēģiniet rīkoties tagad, pirms ir par vēlu. Ja Izrēla īstenos šo Trumpa plānu un aneksēs uh, rietumkrastu, tad būs vardarbība ne tikai Palestīnā un Izrēlā, bet visā reģionā, un to nevēlas neviens. Neļausim tam notikt. Paldies, Jūsu ekscelence! Kolēģu vārdā paldies, ka uzrunājāt šodien mūsu ārlietu komitejas sanāksmē. Noteikti sazināsimies ar jums, kolēģiem, pārstāvjiem. Jūs esat regulāri viesi Eiropas parlamentā. Zinām, cik svarīgs ir šis brīdis. Lielas paldies jums! Kolīgs. Kolēģi, lūdzu, turpināsim. Turpināsim mūsu komitejas sanāksmi. Mums ir eh, vēl jāizskata viens punkts līdz pusdienu pārtraukumam, kas būs pusdienas vienos. Tas ir astotais darba kārtības punkts. Es vēlētos eh, sirsnīgi sveikt mūsu vidū Izraels vēstnieku Eiropas Savienībā un NATO. Ronijs Lešno Jārs. Viņš ļoti bieži viesojas šeit Eiropas parlamentā. Vēstnieka kungs, mēs šodien jau esam tikušies ar Katāras ārlietu ministru, un tieši pirms jūsu ierašanās tepat uz šī paša krēsla sēdēja Palestīnas pašpārvaldes ārlietu ministrs. Protams, mēs vēlētos arī dzirdēt uh, Izraels viedokli. Mēs gribētu zināt, ko jūs domājat par pēdējiem notikumiem tuvo austrumu miera procesā, un jo īpaši mēs gribētu dzirdēt, ko jūs domājat par pēdējo ASV administrācijas priekšlikumu. Vēlētos dot jums vārdu un norādīšu jau, ka ļoti daudz kolēģi ir pieteikušies runāt. Vēstniekungs, sirsnīgs veicam jūs ārlietu komitejā, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Godāmie deputāti, viesi! Sirsnīgi jūs visus sveicu. Man ir liels gods būt jūsu vidū, jo īpaši izteikties pēc abiem ārlietu ministriem. Man bija tāds īsts paziņojums sagatavots, bet es priekšādātā kungs vēlos jums norādīt, ka šorīt es izpildīju savu pilsoņu pienākumu un nobalsoju Izraels vēstniecībā. Šodien visās Izraels vēstniecībās ir iespējams nobalsot vispārējās vēlēšanās, kas Izrēlā norisināsies pēc mazākā divām nedēļām. Es jums to pateicu, tāpēc, ka pirmkārt man ir liels uh, gods balsot šajās vēlēšanās, un otrām kārtām tāpēc, ka mēs pašlaik esam ļoti delikātā politiskā situācijā Izrēlā, un man noteikti ir jāņem vērā uh, šī situācija. Tātad, sākumā pāris vārdu par Izraels un Eiropas Savienības attiecībām. Attiecības ir ļoti stabilas, un tām ir arī ļoti liels potenciāls. Mums ir kopīgas intereses, kopīgas vērtības, un arī ļoti bagāta kopēja vēsture. Es vēlējos pieminēt divas sadarbības jomas starp Eiropas Savienību un Izrēlu, un te ir runa par uh, drošību, mm, zinātnēm un tehnoloģiju. Tas ir tāds ļoti labs piemērs, kas to tā ļoti labi ilustrē, un proti 2009. gada decembrī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts atvēra centru Telavivā. Tas ir viens no trīs šāda veida centriem ārpus Eiropas Savienības, abi pārējie atrodas Silkona ielajā un Ķīnā. Tas ir tāds skaidrs pierādījums tam, cik uh, liela vērtība tiek uh, piešķirta Izraels ieguldījumam šajā jomā. Tagad vēl viens vārds par reģionālo drošību. Es patiešām ceru, ka pavisam drīz mēs varēsim uzsākt izaugsmes un attīstības laikmetu mūsu uh, attiecībās. Un ļoti svarīgs uh, punkts būtu tas, ka Eiropas Savienība atzītu ļoti bīstamo drošības situāciju, ar ko Izrēla katru dienu saskaras. Irāna ir Izrēlas eh, galvenais apdraudējums. Es, eh, protams, saprotu, ka iespējams galvenais iemesls, kāpēc šodien esmu uzaicināts, ir runāt par Izraels un Palestīnas konfliktu, taču es vēlējos atgādināt, ka Irāna ir pirmais drošības apdraudējums Izrēlai. Vēlējos arī skaidri norādīt, ka šis apdraudējums nav saistīts eh, tikai ar Izrēlu. Irāna apdraud arī visas pārējās nācijas tuvajos austrumos un arī ārpus tā. Tā skaitā tā apdraud arī Eiropu. Nevēlos iedzināties teikt šeit detaļās, bet es eh, gribētu norādīt, ka, ja jūs eh, sagaidāt no Izrēļiem ņemt vērā Eiropas intereses, mēs tieši tāpat no, no, no jums arī sagaidām, lai jūs padomājat par Izrēlu. Mums vajadzētu saprast, ka Irānas apdraudējums ir liels arī Eiropas interesēm, un mūsu gadījumā Irāna apdraud pašas Izraels valsts eksistēšanas iespējas. Tātad te ir runa par Irānas uh, pilnvaru izmantošanu visur, kur vien tas ir iespējams. Tagad pievērsīšos Palestīnas jautājumam. Sākumā vēlējos norādīt, ka princips, uz ko mēs balstāmies, ir vēlme nodrošināt mieru mūsu kaimiņu valstīs, pilnīgi visās, tā skaitā arī Palestīnā. Israel... Līdztekus tām vēlamies nodrošināt Izraēlas drošību un drošumu. Izraela var būt un būs vienīgā valsts, kas pati noteiks, kas ir tās drošības interesēs. Runājot par ASV prezidenta priekšlikumu. Mans padoms visiem Izraels un Palestīnas labvēļiem. Es domāju, tas attiec uz jums visiem šeit telpā. Mēģiniet koncentrēties uz to, kas jūsu skatījumā ir plāna pozitīvi elementi un aiciniet palestīniešus darīt tāpat. No mana viedokļa plānā ir paredzēts atbilstošs līdzsvars starp uh, Izraēlas vitālo drošību nacionālajiem interesēm un Palestīnas uh, vēlmēm pēc pašnoteikšanos. Izraela ir piekritusi vadīt sarunas ar palestīniešiem, pamatojoties uz šo miera plānu. Tas ir labs miera plāns. Mēs ceram, ka šis parlaments atbalstīs šo centienu un mēs un palīdzēsim Palestīnas vadībai nonākt pie sarunas galda. Saruna galda. Es atgādināšu, ka pēdējo 20 gadu laikā trijos atsevišķos gadījumos Izraela un ASV piedāvāja palestīniešiem visaptvarošas miera plāns. Nesen nesenā pagātnē, 2014. gadā, to bija izdarījis ASV prezidents Obama. Un palestīnieši to nepārprotami noraidīja. Prezidenta Trumpa plāns risina konflikta sakni. Tas uzstājas to, ka palestīniešiem beidzot ir jāatzīst Izraēla par ebreju valsti. Plāns atzīst Izraēlas suverenitāti jūdejas un Somārijas reģionos, kas ir svarīgi mūsu drošībai un arī mantojumā. Plāns arī pieprasa, ka Izraela saglabās status quo tajās zonās, kas nav paredzētas kā Izraels valsts daļa nākotnē. Izraela saprot palestīniešu vēlmi pēc savas uh, drošības un uh, labklājības. Šis plāns palestīniešiem piešķir šo perspektīvu. Vienošana neparā, vienošanās neparādz nevienu padzīt no viņu mājvietām, ne izrēliešu, ne palestīniešus. Tā vietā tiek piedāvāti risinājumi kur būs noteiktas teritorijas, kur var brīvi pārvietoties. 15 miljardu investīciju plāns, kuru piedāvā amerikāņi nodrošinās, nodrošinās labklājību Palestīnas tautē. Šīs investīcijas izraisīs pozitīvas izmaiņas, kuras izjutūs, izjutīs katrs palestīnietis. Šis plāns paredz eh, nodrošināt drošību Izrēlē, kas ir vitāli svarīga. Ir paredzēts to nodrošināt veselā zonā rietumos no Jordānijas, no Jordānas upes. Un tas tad parāds Izraēlē sniegt iespēju aizsargāt savu garāko robežu. Tas ir būtisks strateģisks elements Izraēlas nacionālās drošības nodrošināšanā plāns aicina Hamas nolikt ieročus un Gazas joslai tik demilitarizēta. demilitarizēta. Šis plāns ir svarīgs ne tikai Izrēlā, bet arī palestīniešiem. Plānā arī paredzēts, ka Palestīnas bēgļu problēma jāatrisina ārpus Izrēlas valsts robežām. Plāns paredz ebreju tautas seno galvaspilsētu, Jeruzalemi, kā vienotu pilsētu ebrejiem. Tā plāns pārādz uh, status quo tempļa kalnā un parāds pieeju reliģiskajām mm, pielūgsmes vietām. Mēs ceram, ka palestīnieši nepalaidīs garām šo iespēju panākt mieru. Šis plāns ir reāla iespēja abām pusēm. Izraela šo iespēju nelaidīs garām, un mēs ceram, ka Eiropas Savienība nepalaidīs garām šo iespēju veidot pozitīvu gaisotni reģionā. Paldies! Paldies, vēstniekungs! ka izklāstījāt mums Izraels skatījumu uz aktuāliem jautājumiem, īpaši attiecībā uz eh, jautājumu, kas mums bija ļoti svarīgi šais debatās, debatēs visrīt. Ir pieteikušies 15 kolēģi. Mēs mēģināsim pēc iespējas vairākiem iedot vārdu. Vispirms Visela Dīma kundze. Paldies, priekšstādētāji! Vēstniekungs, paldies, ka esat mūsu viesis. Paldies, ka dalījāties eh, savos ieskatos. Sākumā vēlos atsaukties uz to, ko jūs teicāt, ka jūs esat lepns, ka šorīt balsojāt. Es domāju, ka visi tie, kas dzīvo demokrātiskās valstīs, var būt lepni par to, ka var balsot, viņam jābūt tādai pašai attieksmei, kas tomēr nav pašsaprotama uz šīs zemes. Jūs daudz runājāt par mieru, un es vēlētos teikt, ka visiem ir jābūt tiesībām uz mieru. Un Diemžēl šajā reģionā tā nav pašsaprotama lieta. Es mēģinu saprast, ka Irānas starptautiskā politika Izraēlas skatījumā ir ļoti problemātiska. Tā ir arī problemātiska mūsu skatījumā. No otras puses, es ceru, ka sapratīsiet, ASV piedāvātais miera plāns tāds, kāds tas pat labam tiek piedāvāts, mums nevar būt pilnīgi pieņemams. Tas mums rada daudz problēmas un mums jāspēj strādāt uz citiem pamatiem nevis tikai uz šī plāna. Un tagad vēlos jums uzdot tos jautājumus, ko uzdev arī iepriekšējiem mūsu viesiem. Runa ir par divu valstu risinājumu. Jūs atsaucāties uz vienas valsts risinājumu, uz divu valstu risinājumu. Manā skatījumā šis ir izšķirošs jautājums, jo man ir nedaudz bail, kad viena vai otra puse runā par eh, vienas vai divu valstu risinājumu. Es gribētu, lai jūs vairāk pastāstāt par jūsu skatījumu. Paldies. Marija Rēna, sociāldemokrāta vārdā lūdzu. Paldies. Ja koordinātori neizsakās, tad uh, es riskēju, ka es tikšu kritizēts, bet, nu, par jums man problēma nav. Man būtu divi jautājumi. Pirmais, es saprotu, jūs izvirzītos argumentus par šī plāna saturu. Mans jautājums ir vienkārši. Ja jau šis plāns tik ļoti ievēro abu iedzīvotāju grupu interesi, gan izrēliešu, gan palestīniešu, kāpēc uh, ANO drošības padomē tas netika aizstāvēts, lai sāktu jaunu starptautisko konsensu? Tāds ir mans jautājums. Otrais jautājums. Uh, Jūs jau zināt, kādas ir Eiropas Savienības attiecības ar Izraelu. Tās pamatojas uz šo starptautisko konsensu un arī uz uh, veselu virkni starptautiskām konvencijām un likumiem. Eiropa ir parakstījusi starptautiskās konvencijas un līdz ar to tā ir jur, tās tā ir judis saistošas. Ja jūs esat uh, saistīti Un uh, tomēr jūs esat partneris uh, Trumpam, uh, kurš neievēro starptautiskās normas, tad vai jūs saprotat, ka tas var arī mazināt asociācijas nolīgumu ar mums? Apvienotā karaliste nebija vienasprāts ar Eiropas Savienību, un tā tad pārtrauc savas attiecības. Ja jūs šodien Izrēla iestājaties par eh, Trumpa plānu, miera plānu, tad par to arī ir jāmaksā. Tām ir sava maksa, vai jūs esat gatavs maksāt šo maksu? Paldies! Paldies, eh, Marija Rēna. Tagad Reņū grupas vārdā Bauza kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzstāšu, uzstāšos spāniski. Pirmkārt, Paldies vēstniekam, ka viņš ir mūsu viesis šodien parlamentā. Jūs sev pakļaut ne tikai mūsu jautājumiem, bet arī mm, dažu deputātu tik tikko slēptam antisemitismam. Daži jautājumi no manas puses. Pirmkārt, kā jau jūs zināt, pagājušā nedēļa Klāra Panseti, kas eh, bēg no Spānijas uh, tiesību sargošām iestādēm, viņi parlamenta deputāti nāca klēr šādiem paziņojumiem, es nezinu, vai es uh, drīkstu to šeit atkārtot, salīdzinot Spānijas valsts ar Adolfu Hitleru, salīdzinot uh, tiesas procesu augstākajā tiesā Spānijā ar holokaustu. Manā skatījumā tas ir pilnīgi nepieņemami. Es gribētu dzirdēt no jums, Kā jūs uz to raugāties, kā Izraēlas pārstāvis? Es saprotu jūsu skatījumu, jūsu analīzi, bet daži no maniem kolēģiem nesaprot, ka Izraela ir apdraudēta valsts, to apdraud dažādu grupējumu, dažādas valsts. Šajā kontekstē mans jautājums ir šāds. Kas mums, kā Eiropiešiem, būtu darāms, lai pārliecinātu Izraelu par to, ka mēs apzināmies tās drošības vajadzību, ja vajadzību pēc drošības? Paldies! Ideja grupas vārdā Bonfrisko kundze lūdzu. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vesnieku kungs, prieks, liels prieks jūs uzklausīt un pamanīt, ka jūsu vēlētāju um, pienākums um, tātad uh, iemēr, ievērot jūsu vēlētāju vajadzības, tiek aizstāvēts uh, mūsu vieno mīlestību pret mūsu valstīm. Un es jau esmu paudusi šajās um, telpās mūsu uh, atbalstu Trumpa priekšlikumam, kas tiešām ir uh, ļāvis atgriezties pie šī svarīgā jautājuma miers starp Palestīnu un Izrēlu un vēl jau vairāk miers šajā pasaules daļā kā tādā. Es izēju no priekšnosacījuma, ka Eiropas aizsardzība un drošība ir tiešā veidā saistīta ar Izrēlas drošību, jo tas ir viens un tas pats jautājums. Mēs runājam par Izrēlas aiz drošības nodrošināšanu, tā ir Izraēlas un Eiropas aizsardzība, un gribētu jautāt, vai jūsuprāt Trumps un viņa priekšlikums un jūsu iespējas panākt uh, vienošanos ar pozitīvu rezultātu, kas aizsargātu visas uh, šīs pasaules daļas drošību, vai tas nevarētu palīdzēt arī visiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar vidusjūru, uh, un uh, tuvajiem austrumiem, ļaujot Eiropu padarīt par drošāku vietu visiem. Paldies! Thank you! Paldies! Zaļo grupas vārdā Augens kundze lūdzu. Liels paldies! Pavisam īsi vēlos pateikt kaut ko kolēģim no Reņu grupas. Viens no maniem draugiem manā valstī, kas ir eh, or, ortodoksāls ebrejs, teica, ka okupācija nav atbilstoša košer prasībām. Tas nav nekas tīrs, un arī ebrejiem jāievēro starptautiskās tiesības. Un kad jūs aicinājāt Eiropas Savienību rīkoties, tad Eiropas Savienība rīkojas, to arī teica eh, augstais pārstāvis Borel kungs, viņš uzstājās parlamentā pagājušas nedēļa. Un viņš uh, tika atbalstīts, kad viņš teica, ka mēs esam saistīti ar starptautiskajām tiesību normām. Tas nav kaut kas tāds, par ko mēs varam vienreiz izšķirties un citreiz atkal atmest. Tas ir rakstīts mūsu līgumos, 21. punktu palasiet. Mēs tāpēc nevaram pieņemt plānu, kas pakļauj palestīniešus pilnīgai militārai kontrolē, cik daudz palestīniešu tad būtu jādeportē no Izraels? 3000 vairāk par viņu, kā 3000. Un viņi tiek pakļaut pilnīgai kontrolē. Protams, ka mēs nepiekrītam šim plānam, bet es ļoti labi saprotu jūsu vēlmes eh, būt. Uh, miera attiecībās ar kaimiņiem. Var atkārtot to, kas tika teiks 2003. gadā viņa pārņēma uh, miera plānu ANO 1967. gada robežas. Bija arī vienošanās par atgriešanās tiesībām un, un šis plāns nonāca uz Ženēvas sarunu galda pirms vairākiem gadiem, un tas atbilda starptautiskam tiesam. Un tad viņa teica, ka tad Arābu valstis visas kā viena, tagad tikai dažas atzīs Izraēlas valsti. Taču šis, šo plānu Izraēlas valsts ignorēja. Tad man ir šāds jautājums Kāpēc jūs neņemat šo plānu par pamatu, un tā būtu nākot gan Izrēlē, gan Palestai, gan mums visiem? Paldies, Aukens kundze, ECR grupas vārdā. Trīs deputāti ir pieteikušies. Vai jūs varētu lūdzu savā starpā vienoties, kurš taču mēs Roisen, mums te jau bija konflikts ar ECR grupu no rīta, tad kurš izteiks Hermans Tačs, lūdzu? Es runāšu spāniski. Vēstniekungs, kā jau esat secinājis no šeit izskanējušajiem komentāriem, es nedomāju, ka jūsu viedoklis Eiropas parlamentā vai Eiropas saimnieba tiks atbalstīts. Tātad saucamais Trumpa plāns diez vai tiks atbalstīts, jo tas ir dokuments, lai rastu saprātīgu risinājumu, kas neapdraudētu Izraelu. Bet jūs saprotat, mēs cienām Izraela. Borela uh, kungs šeit tika pieminēts, viņš devās uz Teherānu dažas dienas pēc tam, kad Teherānas uh, režīms nogalināja pār pa 1500 pilsoņu Teherāns ielās, un tas vispār nekur netika pieminēts. Un uh, Te pat nebija runa par Izrēlu. Spānijā mums ir sociālistu komunistu valdība, kas ir apņēmusies mūs iznīcināt. Ir 48 pašvaldības, kas ir uh, uzņēmušās saistības nenodarbināt ebrejus um, Tie ir, lūk, tādi fakti Eiropā, un tas tā, pie tā ir novadus, novedis naidīgums ar Izraelu. Tā tad ir maz eh, cerību saņemt atbalstu šim Trumpa plānam. Tas ir pamatots. Tas pamatojas uz saprātīgiem risinājumiem. Bet Palestīna nekad nav palaidusi garām iespēju protestēt, to mēs esam jau piedzīvojuši pēdējo 70 gadu laikā, ņemot vērā to, ka Eiropā plosās kreisi noskaņots antisemītisms, ko daudzi pieņem, tad uh, mums ir pamats bažām, tas ir apdraudējums daudziem un arī Eiropas Savienībā. Ja ebreji dodas prom no Eiropas rietumvalstīm, no Francijas. Thank you. Tam nepārprotam ir iemesli. Zaļo vārdā Vilanēvis kundze. Paldies, priekšstādātāji. Es netērēšu ne sekundi atbildot uz pilnīgo neprātu, ko mēs te nu, dzirdējam no viena no maniem um, tautiešiem. Paldies, um, ka esat mūsu vieši šodien, Pēcniekungs. kungs. Eh, man ir jautājums, kas tā ir par valsti, ja tā nav savas teritorija, ja tā nekontrolē, kas eh, iebrauc, kas izbrauc no valsts, tad nav pie, pie, piekļuvs ūdenim un elektrībai, tie ir pastāvīgi cilvēktiesību pārkāpumi. Jūs sakat, ka tā ir um, gadsimta vienošanās, bet kas tad tā par vienošanos, ja, ja to neatbalsta palestīniešu varas iestādes? Tad tas plāns legalizē nelegālu uzvedību. Eiropas Savienībai jāatbalsta starptautiskās tiesību normas. Mēs teicam, ka šis plāns ir nelegāls saistībā ar starptautiskajām tiesībām, jo tad ir paredzēts, ka Jeruzālēm kontrolēs tikai Izraela, kurai pat laban ir eh, dažādāks status, un tad paredzēts arī okupēt eh, saglabāt Jordānijas kreisā krasta, Jordānas kreisā krasta okupāciju un netiek risināta uh, Palestīnas bēgļu problēma pilnīgā pretrunā ar Enra prasībām. Vai jūs uzskatās, ka šis plāns garantē godīgu attieksmi pret šiem bēgļiem vai viņu cilvēktiesīs? Mēs es, esam pārliecināti, ka mēs vēlamies ilgspējīgu mieru nākošo pauču vārdā. Un kāds jūs skatījumā būs sekas, ja jūsu ekstremistiskās partijas eh, gūs pārsvaru? un te runājot par vienpusēju darbību pret starptautiskām normām, bet arī Gutieres kungs, ANO ģenerāls sekretārs nesenajā paziņojumā aicināt tikai aizsargāt palestīniešu grupas, bet arī pacifistiskas grupas izteicās pret šo gadsimtu vienošanos. Ja jūs vēlaties mieru, tad vienīgais veids, kā to panākt, ir izpildīt starptautiskās prasības, kas vajadzīgs Izraēlē, tā vadīt sarunas par mieru. Paldies, kolēģi! Saprotu, ka jautājums emocionāls, tomēr aicinu jūs visus izsakoties uh, pieturēties pie reglamenta, kas visiem uh, zināms. Es varu būt, ka kaut kas nojub tulkojumā, bet, uh, bet uh, mēs visi ļoti labi zinām, par ko mēs runājam. Vēstniekungs, mums diemžēl ir jābeidz darbs pulksten vienos, jo pusē trijos ir balsošana, tādēļ šobrīd vairs nevienu neuzklausīsim un ceru, ka jums izdosies uh, paspēt rezumēt. Uh, Paldies. Jā, arī man var jau būt, ka dažas lietas uh, kaut kur pazuda, par to atvainojos. Mēģināšu atbildēt uz jautājumiem. Augstu vērtēju jūs pausto interesi par šo dialogu. Un gribētu tikai vēlreiz atgādināt, ka pirmais, pirmās, otrās un trešās bažas – runāt par prioritātēm Izrēlai, ir saistīts ar drošību. Un lielākie uh, bar, draudi mūsu drošībai ir Irāna. Izraels-Palestīnas jautājums raisa lielas emocijas un bažas, un visiem ir viedoklis. Tomēr paturēsim prātā, ka Izrēlu šobrīd apdraud valsts, kura dažiem no jums ir draugs un es sagaidu, ka jūs, kā Eiropas parlamenta deputāti un e, Izraēlas draugi, kuram rūp mūsu drošība, kā jūs nu pat man atbil, um, apgalvojāt, tomēr um, izteikties tad, kad Irāna draud Izraēlai, neklusējiet. Tas nav loģiski. Mums ir jārēķinās ar jūsu uh, atbalstu, uzticību, un jums jāatbalsta mūs, bet tas nevarēs notikt tad, ja jūs ignorēsiet uh, lielākās, uh, lielāko drošības risku Izrēlai. Mēs ar prieku ar jums diskutēsim, turpināsim to darīt, Izrēlas attiecības ar Eiropu ir ļoti svarīgas. Visās frontēs, visos līmeņos. Bet mums ir vienam otru jāuzklausa, nevis vienkārši jāapvaino bez pamata. Tika uzdots jautājums par divu valstu risinājumu. Esmu diplomāts, un man ir paveicies, ka vakardien mans premjers tikās uh, uzstājās Arābu Izrēlas uh, televīzijas kanālā. Viņš atbildēja šo jautājumu. Viņš teica, viņš ir gatavs par to runāt pie sarunu galda. Kāds tad ir pamatprincips par miera sarunām? Jāved sarunas. Es nevadu sarunas ar ASV vai Eiropu vai Arābu valstīm. Mums ir jā, jāved sarunas ar palestīniešiem. Tiklīdz viņi piekritīs nākt pie sarunu galda, tad mēs visu pārunāsim. Tajā skaitā arī divu valstu risinājumu. Tik uzdots jautājums par drošības padomi. Man šis jautājums nav jāuzdod. Es runāju Izraēlas valsts vārdā. Nevis ASV, nevis Eiropas, nevis arābu vārdā, pat ne palestīniešu vārdā. Es runāju Izraels valsts vārdā. Tā ir mana valsts. Nēsam drošības padomē. Izraela nekad nav bijusi drošības padomas locekli. Un jums vajadzētu sev pajautāt, kādēļ Izraela nekad netika ievēlēta drošības padomē. 72 gadu brīvi, uh, neatkarības situācijā. Kādēļ Eiropa neuzstāja ievēlēt Izraēlu drošības padomē. Divi, divas Eiropas valsts iebilda tad, kad mēs kandidējām uz drošības padomu to vienīgo reizi, kad mēs iesniedzam savu kandidatūru. Tādēļ mēs atsaucām savu kandidatūru, jo nevarējām iestāties pret Vāciju, un Beļģija šķiet bija otra valsts. Bet tas ir jūsu interesēs, lai Izraela būtu drošības padomē, lai jūs mūs atbalstītu jo jūs vēlties, lai Izrēlai būtu lielāka uzticība starptautiskajām iestādēm. Pat tā nav. Šobrīd uh, uzticības līmenis ir ļoti zems. Paraugāmies, kas notiek Ženēvā. Venecuēla, Ziemeļkoreja, Sīrija un Katāra spriež par Izrēlu. Nu, būsim nopietni, ja gribam nopietni runāt. Es uh, ļoti nopietni šos jautājumus uzturu, jums mums ir jāpalīdz jārada papildus uzticība šādām iestādēm. Bauzes kungs, uh, augstu vērtēju jūs teikto par antisemītismu. Protams, mana reakcija būtu tāda, ka jums ir jāizsakās šajā parlamentā, šajā komitejā, jārunā pret antisemītismu, pat ja tas notiek iekšienē. Antisemītismu pieaugums Eiropā tiešām ir biedējošs 2019. gadā bija lielākais antisemītisku notikumu skaits Eiropā kopš otrā pasaules kara sākuma. Kāds ir signāls ebrejiem? Kāds ir signāls Izraels tautai? Padomājiet par to. Arābu miera plāns kopš Palestīna divas reizes noraidīja šos plānus kas, manuprāt, viņiem bija labi. Vienreiz tas bija 2008. gadā, kad to paveic prezidents Olmerts, un otrais 14. gadā Obama. 17 gadi ir pagājuši, reālā situācija mainījusies, tuvie austrumi nu ir atšķirīgi, un manuprāt, mēs uh, koncentrējamies, mums jākoncentrējas to, kas šobrīd ir uz galda - Trumpa plāns. Es saprotu, ka ne mēs visi varam piekrist šim plānam, bet skatīsimies uz tām lietām, kas ir labas, un vedīsim sarunas par tām lietām, kas mums nešķiet pieņemamas plānā. Vilenovas kundze atsaucās uz Jēruzālem. 1947. gadā, pirms Izrēla kļuva par valsti, tika pieņemts uh, sadalījuma rezultāts. Kurš iebilda? Kurš iebilda ne jau Izrēla? Tādēļ 19 gadu garumā Jeruzāleme to kontrolēja arābi. Ebrejiem nebija piekļuvis ebreju svētākajām vietām 19 gadu garumā. Šobrīd uh, Jeruzāleme ir atvērta visām reliģijām, pat no valstīm, ar kurām mums nav diplomātisku attiecību, pat ienaidnieku valstīm. Cilvēki, kas vēlas doties uh, svētceļojumā uz tempļa kalnu, var to darīt. Vienīgais veids, kā nodrošināt uh, iespēju īstenot savu um, tātad reliģisko brīvību, un tas notiks tikai tad, ja Izraela turpinās kontrolēt uh, svētvietas Jeruzalemē, jo pretējā pieredze mums bija, tā nebija laba pieredze, mēs to negribam atkārtot. Un visbeidzot atbildot uz jūsu jautājumu, kas nepieciešams Izrēlai, lai ietu pie sarunu galda. Mums nepieciešams Palestīnas partners, kurš būtu gatavs nākt un vest ar mums sarunas. Tas ir vienīgais, kas mums ir nepieciešams. Un šeit o, aicinu viņus to darīt. Nepalaidiet lūdzu vēlreiz garām šo iespēju. Zinām, ka viss jums nepatīk, Var jau būt, ka nekas daudz jums nepatīk, bet nāciet vedēt sarunas. Tur būs Izrēlas puse, kas būs gatava vest sarunas ap sarunu galdu, un sarunu, ap sarunu galdu var daudz kas notikt un mainīties. Paldies! Paldies, vēstniekungs! Kolēģi! Atgriežamies 14.30. Tad notiks balsojums, ir ziņojums par Baltkrieviju citu starpā un visiem jauku pusdienlaiku!